Uh, no 9 uh, līdz 1 un no 3 līdz 5. Un darba kārtība ir sesijas dokumentos un internetā. Paldies, sanāksim tiek pārtraukta.